Es apstiprinātu, ka Eiropas parlaments lielā vairākumā atbalstā Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Mēs vairākās rezolūcijās esam izteikuši e, domu, kas būs arī šīs nedēļas debašu priekšmetus. Mēs neatzīstam Krīmas e, aneksiju. Mēs eh, esam pret stratēģiju sadalīt šo valsti. Mēs aicinām Krievijas federāciju ievērot starptautiskos principus un atvilkt karaspēka daļas no Ukrainas robežām, kā arī nepiedalīties nekādās akcijās, kas varētu destabilizēt situāciju Ukrainā. Es domāju, ka mēs visi esam pārliecināti par to, kāda ir mūsu atbalst, atbildība. Mēs atcenīgi vērt, mēs vērstē, mēs atbalstīsim Aust, eh, Ukrainas valdības aktivitātes, palīdzot nostiprināt savu autoritāti un eh, tiecoties konsolidēt Ukraini. Tāpēc mums ir eh, tie ļoti svarīgi turpināt sniegt atbalstu Ukrainai, stabilizēt tās ekonomiku, apkarot korupciju un pārvarēt sociālās barjeras. Es eh, tāpēc arī atzinīgi vērtēju padomes pirmo, šodienas lēmu pirmo maljo miljardu makroekonomiskās finanšu palīdzības piešķirt Ukrainai. Un, uh, arī piešķirt uh, unilaterālās tirzniecības uh, preferences. Kā jau es teicu, plenārsēde par to vienojās un ceturtdien pieņēma uh, rezolūciju. Uz prezidentūras, prezidenta vēlēšanām 25. maijā uh, mēs nosūtīsim savu pārstāvu. Ceru, ka šīs te vēlēšanas būs godīgas un atklātas vēlēšanas un ceru, ka uh, tās palīdzēs sākt Ukrainai nākamo vēstures daļu kā brīva, moderna, demokrātiska valsts. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, eh, no 6. līdz 7. aprīļa 2014. gadā apritēja 20 eh, gadi kopš eh, genocīda Ruandā. Es gribētu nosaukt vēlreiz skaitļu. Simts dienās toreiz 800 tūkstoši cilvēki tika nogalināti. Visvairāk jau sievietes bērni un zīdaiņi. Tikai nogalinātas veselas ģimenes, iznīcinātas veselas ģimenes. Un tas tikai tāpēc, ka viņi piederēja citai etniskai grupai nekā pārējie toreiz pasaule novērsa savu uzmanību un neuzņēmās atbildību. šis noziegums, kurus plānoja un īstenoja cilvēki, var atkal atkārtoties. Tas mums ir jāapzinās. Vakar tas bija Ruandā, tas bija Srebrenicā. Mēs nezinām, kur šāda situācija var atkārtoties ja mēs varam mācīties, ko no genocīda Ruandā, tad to, ka mēs nedrīkstam izlikties neredzam genocīds tas nav kādas valsts iekšējās lietas. Tie, kas nes atbildību par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tie ir jāsauc pie atbildības. Tas attiecas arī uz diktatoru Sīrijā. E, viņi nedrīkst izvairīties no taisnīgas tiesas, tāpēc ir svarīgi, lai starptautiskās e, un nacionālās tiesu instances, tāpat arī starptautisko tiesu e, stiprinātu. Eh, tagad mēs redzam, ka miers un izlīgums ir iespējams, un Eiropas parlamenta vārdā es ruandiešiem gribu teikt, ka mēs viņus atbalstām eh, ceļā uz drošu un mierpilnu valsts nākotni. Mums ir, šai valstī ir jāsniedz palīdzība eh, panākot to, ka noziedznieki tiek sodīti. Mums ir jāsniedz palīdzība, lai valsts atgūtu ekonomisko stabilitāti un iekšējo mieru. Eiropas parlaments izsaka savu solidaritāti upuriem un tuviniekiem. Cienījamie kolēģi un kolēģis, man Eiropas parlamenta kontekstā ir e, skumja vēsts. Pagājušajā ceturtdienā pēc smagas slimības 66 gadu vecumā e, mira mūsu kolēģis Dominiks Budīs. 2011. gadā viņš pirmo reizi tika iecelts par Francijas tiesības sargu. Viņš cīnījās par līdztiesību. Daudzus gadus viņš strādāja par ārvalstu komer, komer, eh, komentētāju tuvajos austrumos, un pēc tam eh, viņš kļuva par Tulūzas eh, mēru, kur strādāja līdz 2001. Eh, gadam. Trīs periodus viņš ir nostrādājis Eiropas parlamentā, un daudzi no jums atcerēsies viņu kā cilvēku, kas baudīja lielu respektu, kam bija dāsna sirds, kas iestājās par dialogu, iestājās par tiltu celšanu. Atgādināšu jums arī to, ka šis cilvēks savā dzīvē piedzīvoja daudzas sarežģītas situācijas saistībā ar iejaukšanos viņa privātajā dzīvē. Eiropas parlamenta vārdā grib izteikt līdzjūtību viņa draugiem un ģimenei. Šajās grūtajās stundās mēs esam kopā ar jums un tagad godināsim ruandiešu un kolēģi Buderas piemiņu. Piecelieties, lūdzu. Paldies! Tas protokoll un protokols un 2. un 3. aprīļa sēdes protokoli ir jūsu rīcībā, vai kādam ir iebildumi? Iebildumu nav. Tā, tad protokols līdz ar to ir apstiprināts. Vai jums par reglamentu ir kāds jautājums? Äh. Par reglamentu es gribētu teikt sekojošo. 10. aprīlī, tātad pirms četrām dienām, eh, Eiropas parlaments Briselē uzklausīja iedzīvotāju iniciatīvu viens no mums. Eh, kolēģis Hannes Svobodas eh, S&D grupas priekšsēdētājs uzstājās. Atvainojiet, pārtrauc priekšsēdētājs. Vispirms,